Good afternoon. The system. Labdien! Mēs atsākam mūsu sanāksmi pagājušās nedēļas, eh, iepriekšējais protokols ir eh, pieejams, vai ir kaut kādi komentāri, ne komentāri nav, vai tādā gadījumā uzskatām, ka šis protokols ir apstiprināts. Un nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas tiesiskumu principu pārkāpumiem. Un pirmais punkts šajā darba kārtībā mums ir Irāka jo īpaši nāvsoda piespriešana, ieskaitot arī e, Tarikam Azisam, piespriestais nāves sots un uzbrukumi kristiešu kopienam. E, pirmais e, runātais manā sarakstā ir arī pirmais rezolūcijas autors, ir Beldera kungs, 3,5 minūtes. Paldies priekšēdātāja komisāra kungs, cienījami kolēģi. Uh, Kādā vācu avīzē 12. novembrī bija virsraksts mm, navīgas medības uz Irākas kristiešiem. Foto uh, šajā rakstā parādīja kristiešu ģimeni kādā baznīcā galvaspilsētā Bagdādē. Viņi bija iebēguši baznīcā, jo islāmistu teroristi bija uzsākuši viņu mājas, kristiešu mājas, tām uzbrukt. Un bija arī uzbrukums kādā baznīcā 12. oktobrī. Tas nav tāds atsevišķs gadījums. Kristiešu mazākums divupes zemē jau gadiem ilgi ir pakļautā regulārā vajāšanai tās ticības dēļ. Tā ir tāda ļoti skumja realitāte Irākā. Tādēļ arī kristieši masīvi izceļo no Irākas. Kopš 2003. gada no 80 350 tūkstoši kristiešu, toreiz bija 800 tūkstoši, tagad tikai 350 tūkstoši kristieši. Simtiem tūkstoši no viņiem ir bēgļi paši savā zemē. Protams, ka tie, kas ir palikuši no Eiropas, gaida palīdzību, jo kristieši Irākā eh, viņu vēsture ir jau no pirmā gadsimta, ir daudzas baznīcas un klosteri Irākā. Ir Un tādēļ es aicinātu palīd, veikt palīdzības uh, akcijas Irākā. Mums ir kristieši jāatbalsta, kuri aizbēguši uz kurdu apgabaliem un kur tagad mēģina uzsākt jaunu dzīvi. Viņiem ir vajadzīga nākotne pašiem savā zemē. Tas pats attiec arī uz kristiešu mazākumu Ninivē. Viņiem vajadzīga palīdzība. Uh, viņiem vajadzīga palīdzība, lai viņi varētu izglītoties, viņiem vajadzīgi kredīti arī jaunajiem uzņēmējiem. Eiropas institūcijām ir uh, Irākas valdībai jāizdara tos piediens, lai, eh, lai neiet, neiekļautu ierakstu pasē par reliģiju, jo tādā veidā eh, reliģiskām minoritātēm rodas risks un tas vēl palielinās. Jā, reliģija ir pieminēta pasē, tas rada vēl lielāku diskrimināciju. Treškārt parlamenta līmenī. Es eh, ar Irākas delegācijas palīdzību mēģinātu Irākas kolēģiem vēlreiz izskaidrot situāciju šajā nedrošajā laikā, un eh, mums ir jāizmanto visi parlamentu kontakti ar Irāku, lai šo jauno demokrātiju atbalstītu. Es arī priecājos, ka kolēģis Māro eh, ir sagatavo ziņojumu par Irāku. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Un noslēgumā Uh, padome un komisija vēlētos teikt, jā, nu padoms pārstāvs nav šeit klāt, bet uh, es vismaz komisiju vēlētos aicināt, lūdzu, iesaistieties aktīvi Irākas uh, iestādēm, ar Irākas iestādēm runāt, norāda viņiem uz to, jo kristieši ir jāaizsargā. Paldies, te Kaizers kundze, 4,5 minūtes. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze. šī valsts tiek atbrīvot no militārās diktatūras un tagad iegrimst vardarbībā. Šī izrāde, kas ir bijusi Sadana, Sadama Kusēna laikā, tā nav mazinājusi savu vārdarbību, tagad ir pretruns vēl vairāk sāsinājušās Eiropas Savienība vienmēr ir cīnījusies pret nāves sodu un joprojām to dara. Atceļot nāves sodu Eiropā, mēs eh, uzskatījām, ka mēs esam um, spēruši soli uz priekšu komunitārās attīstības progresā, cilvēks attīstības progresā, un tāpēc šī ideja nāves soda piešķiršanā pakār, pakāršana, tā ir kā mazis, um, ir kaut kas tāds, ar ko mēs nevaram samiznā, samierināties. Tarikas zis persona ir pazīstama, mēs viņu zinām, pazīstam, mēs zinām, ka viņš ir aktīvi cīnījies pret totalitāro sistēmu. Un es personīgi domāju, ka arī pēdējā mirklī Tariks Azis ir ļoti aktīvi cīnījies par savas dzimtenes brīvību. Un tas nav tikai viņš. E, ir arī E, citi cilvēki, kas kopā ar Tariku Azīsu ir cīnījušies par Irākas e, atbrīvošanu. Tāpēc es lūgtu, lai jūs balsotu par šo rezolūciju, e, kur ir arī cita daļa, kur mēs runājam par kristiešu apspiešanu Irākā, un es to pilnībā atbalstu. Paldies, tālāk viena minūte, Jātemaki kundze. Paldies, nāves sots par kā tiesības uz dzīvību. Uh, kuras ir noteiktas eh, cilvēku tiesību deklarācijā, un mēs nevaram noliegt eh, cilvēku tiesību esamību. Un tomēr 2009. gada 18 valstīs ir bijis izpildīts nāves sots, un Irākā ir um, ar nāves sodīti vairāk kā 120 cilvēki. Irānā 383 cilvēki tiek sodīti nāvis sodu. Amerikas Savienotās valstis, Ķīna un tā tālāk mēs varam turpināt šo valstu sarakstu, kur ir izpildīti nāvis sodi. Valsts, kas ir izmantojuši nāvis sodu, apgalvo, ka šis nāvis sods ir izpildīts taisnīguma vārdā. Bet nāvis sodam nav nekāda sakara ar taisnīgumu Eiropas Savienība ir gatava cīnīties par nāvis sodu atcelšanu visādā veidā, visādā izpausmē, un mēs gribam, lai šis princips būtu universāli pieņemts. Šī rezolūcija mums atgādina par faktu, ka mums ir jāturpina cīnīties pret nāvis sodu izpildi, un mēs aicinam Irākas valdību atcelt nāvis sodu. Paldies! Vandālēna kungs, viena minūte. Voorzitter, donkere wolken van. Priekšsēdētāji. Tumši mākoņi no ekstrēmisma puses visā pasaulē ir jūtami, ir īpaši reliģiskā nozīmē ekstrēmisms palielinās. Uh, mēs esam dzirdējuši, ka situācija nav droša. Cilvēkiem ir jābeidz uz citām uh, valstīm. Arī kristieši ir ļoti daudz ir aizbēguši. Viņi ir tādi struktūrāli upuri ekstrēmistiem Irākā. Uh, ir ļoti liela vardarbība. Ar var, lielu vardarbību tiek uh, vajāta šī kristiešu kopiena. Kristieši ir pelnījuši mūsu palīdzību. Viņiem ir jābūt spējīgiem uh, tiešām uh, palikt savā valstī un uh, dzīvot savu ticību. Eiropas Savienībai šai problēmai ir jāpievērš visaugstākā prioritāte. Mums ir jāsniedz tāds enerģisks atbalsts no Eiropas puses. Tad varētu izvairīties no tādas situācijas, kā musulmaņu ekstrēmisti, kas uh, viņam būtu iespēja slēgt baznīcas. Paldies, Brepos kundze, pusotru minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kolēģi. Zaļo grupa arī pilnībā atbalsta divus punktus šajā rezolūcijā. Pirmkārt, mums ir jācīnās pret nāves sodiem un ir jāaicina nepiemērot to tarikām azīzām, kā arī citām valsts amatpersonām. Otrakārt, ikvienam Irākā ir jādod iespēja realizēt savu ticības brīvību un uh, mēs nosodām jebkādus uzbrukumus pret to. Tam mēs piekrītam. Tomēr mēs redzam, ka šajā rezolūcijā parlaments nerunā par daudziem cilvēku tiesību pārkāpumiem Irākā, e, par kuriem mē, mums būtu jāuzņemas arī daļēji atbildība. Jo ārvalstu karaspēki ir pieļāvuši, ka cilvēki tiek spīdzināti, ka pret viņiem izturas pazemojoši, un uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesa šī gada martā uh, norādīja uh, uz to, ka apvienotās karalists um, karaspēks ir izmantojis eh, nepieļaujams eh, nopratināšanas metodas. Cilvēktiesība augstais pārstāvis Ano Navī Pilai aicināja izteikt nosodījumu par uh, nelegālām cilvēku nolaupīšanām, nogalināšanām un vardarbību un izmeklēt šos gadījumus. Es domāju, ka mums vajadzēja par to arī runāt šajā rezolūcijā. Apvienotajā karalistē nesen ir uzsākta izmeklēšana, un mums vajadzētu saukt pie atbildības tos cilvēkus, kuri ļaunprātīgi izmantojuši savas pilnvaras. Paldies! Paldies! Kortes kungs, vien minūte. Paldies, uh, eh, priekšēdētājas kundze. Es domāju, ka mēs visi esam vienās domās, ka Tarika Aziza nosūtīšana uz nāvi ko ir eh, veicis. Tas īstenībā tāds traģisks fars. Viņš bija kādreiz miris prezidents eh, sadēm valdībā. Es domāju, ka mēs nevaram runāt par šo nāvis sodu, nerunājot par 900 citiem nāvis sodas prietumiem, kas eh, Irākā jau ir tikuši īstenoti. Mm. ka mēs vienlaikus eh, pievēršam tādu pašu uzmanību gan pazīstamām personām, gan mazāk pazīstamām personām. Tam vajadzēja būt pašsaprotami. Protams, ka mēs nosodām terorismu pret eh, kristīgo kopienu Irākā, bet uh, militārās uh, okupācijas dēļ Irākā ir bijuši simtiem tūkstošu upuru un e, Irākas iekšējās problēmas turpina pastāvēt, un arī spriedzi pilsētās pastāv. Tādēļ mana politiskā grupa ir sagatavojusi savu politisko rezolūciju. Merci, Madame e, le Président. Je voulais, à l'occasion de ce débat e, sur la situation en Irak, sur la condamnation à mort. Paldies runājot par arī Gazijas nosūtīšanu uz nāvi un, un arī par kristiešiem Irākā. Es gribētu atkārtot tikai mūsu totālo opozīciju. Mēs totāli esam pret nāvisot. Visa mūsu grupa, tas ir EPP grupa. Un uh, mēs gribam paust savu. Uh, savu neapmierinātību, savu protestu pret šo brutālo situācijas uh, pasliktināšanos attiecībā uz kristiešiem Irākā. Ir, Mēs zinām, ka ir bijuši aktīvi uzbrukumi kristiešiem, izmantojot uh, arī mīnmetējus, un šeit es gribētu pieminēt uh, uzbrukumu 3. oktobrī uh, uz um, Svētās Marijas katedrālē Bagdādē, un mēs izsakam līdzjūtību arī upur ģimenēm. Un mēs gribētu to arī vērsties pie Irākas iestādēm, lai tās dara visu, lai nodrošinātu kristiešu drošību Irākā. Un mēs lūdzam, lai kulta brīvība, lai visas reliģiskās izpausmes būtu aizsargāts, lai ne tikai kristiešiem, bet arī visām reliģiskām kopienām būtu iespēja eh, paust savus reliģiskos uzskatus. Eh, mēs aicinām valdību strādāt pie vardarbības, etniskās vardarbības samazināšanas, un tas ir nepieciešams, lai aizsargātu gan tolerances, gan brīvības principus. Paldies, un tagad mums būs eh, politisko grupu vārdā runātāji. Vispirms Mauro kungs, viena minūte no EPP grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Tarika Azēz um, piešķirtā nāves sodu nosodīšana un uzbrukumi kristiešiem būtu jautājumi, kas ir jānošķir. Bet, protams, mēs varam par tiem runāt kopā, un ar šo rezolūciju mēs vēlamies, lai Irākā valdītu taisnīgums. Jo kristieši, kas ir paņemti par ķīlniekiem, ko um, darījuši daudz um, fundamentālisti, viņi ir nevainīgi cilvēki, kas cieš bez vainas. Un, um, Mēs gribam, lai šajā valstī valdītu taisnīgums. Es domāju, ka rezolūcijas Uh, projekta uh, šim tekstam būtu jāsako tālāk. Mums, es domāju, ir jāpauž klaišs nosodījums un ir jāizvirza prasības, lai uh, Irākā tiktu respektētas cilvēktiesības un tīpaši kristiešu tiesības. Tagad došu vārdu Gomes grupai uh, sociālas un demokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis uh, ciešanas Irākā turpinās. Uh, tās ciešanas jau sākušās Sadam Husēna laikā, kopš uh, militārās okupācijas cilvēktiesībām īstenībā tur vajadzētu būt uzlabojumam notikušam, bet mēs esam dzirdējuši par cietumiem, par cilvēku nolaupīšanu, par slepkavībām, par uzbrukumiem. Un uh, situācija ir tāda, ka Irākas prezidents jau ir paziņojis, ka viņš būtu gatavs Tarika Āzīza nāves spriedumu neparakstīt uh, humānu iemeslu dēļ. Protams, ka mēs esam pret nāves sodu šeit parlamentā. Vienalga, uz, attiecībā uz kādu personu tas šeit spriedums tiek pieņemts, un vienalga, kura pasaulē. Mēs vēlamies, lai visur pasaulē nāves sods tiktu atcelts, lai arī viņš netiktu izpildīts Tarikam Azizam, kas attiecas uz uh, uzbrukumiem kristiešiem. Es nosodu šādus uzbrukumus. Irākā ir milzīga kultūras tradīcija, pie kuras pieder kristieši. Tas ir Irākas interesēs saglabāt šo kultūras daļu. Bet, protams, ir tā, ka Irāka cieš vardarbības dēļ teroristiskā vardarbība, reliģiskā vardarbība, vairāk nekā jebkad ir nepieciešams, lai mēs diskutētu Irāku arī par šo jautājumu un aicinātu nepiemērot nāvis sodu un to atcelt kopā ar Irākas kolēģiem. Paldies, gribētu atgādināt, ka runas laiks ir ierobežots. Ja jūs varat, lūdzu, respektēt runas laiku. Šākas kundze no ādas grupas. Paldies, priekšsēdētāja komisāra, dārgie kolēģi. Irākā nāves sots uh, pēc uh, ASV ieiešanas valsts 2003. gadā tika apturēts, bet 2004. gadā tas atkal tika atjaunots, un kopš tā laika daudz ir tikuši sodīti ar nāvi. Cilvēktiesību ievērošana, taisnīgums un tiesiskums ir svarīgi priekšnosacījumi stabilitātei arī Irākā, un politiķi nevar. Um, rīkoties citādāk. Ir labi zināms, ka cilvēktiesība pārkāpuma Irākā ir Sadām Huseina uh, eh, arī vaina. Un taisnīga tiesa ir nepieciešama, lai nodrošinātu konstruktīvu soli pretīm uh, tālākai attīstībai. Irāka spēlē īpašu lomu pasaulē, it īpaši attiecībā uz nāvis, no kā mēs esam atteikušies. Tādās attiecībās ar valstīm ASV, Ķīnu, Irānu, Irāku mēs esam aicinājuši neliekt cilvēkiem tiesības uz dzīvi, uz dzīvību. Jālals Talebanī ir pateicis, ka viņš neparakstīs rīkojumu par Tarika Azēza nāvisodu izpildu, un mēs to atbalstām, jo šai sabiedrībai ir jābalstās uz tiesiskumu, kur visu pilsoņu tiesības tiek respektētas, un mums būtu jāatbalsta Irākas valdība attīstīt šo virzienu un būtu jāsauc pie atbildības tie, kas pārkāp cilvēku tiesības. E, tomēr e, stabilitāte šajā valstī ir ļoti trausla. Parakstot otro um, brīvprātīgo uh, protokolu par civilajām politiskajām tiesībām, kā arī 13. protokolu, kas pievienots cilvēku tiesībām un brīvību ANO konvencijā, palīdzētu um, novērst um, cilvēku tiesību pārkāpumus. Paldies! Paldies, nākamais runātājs ir Kavalkungs, bet šķiet viņš patreiz nav zālē. Tad tālāk došu vārdu Vēržāt kundzei goja grupas vārdā. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mana grupa tā ir goja grupa. Mēs sevi nepievienojām šajā rezolūcijā. Noteikti iemesli pēc. Un um, šodien pēcpazienā mēs runājam diezgan seriālistiski. Mēs uh, konstatējam, ka šis temats ir uh, kaut kas tāds, par kuru mēs runājam arī līgumā. Mēs skatāmies uz uh, valstu attieksmi pret noteiktām tēmām, un šķiet, ka šeit mums ir pretrunas pret pamattiesību principiem, kas ir mūsu starptautiskos tekstos. Mēs uzskatām, ka šeit mēs atbalstam tos, kas uzskata, ka mums dominē rietumieciska domāšana. E, protams, mēs nosodam šo Tarika Azijas nosodīšanu un arī visus nāves sodus, kas notiek ļoti daudzskaitlīgi, kur tiek nogalināti vīrieši un sievietes, e, bet e, šādi nosodot, mēs protestējam arī pret visāda veida eksekūcijām, kur cilvēki tiek nogalināti. Un mēs nosodām jebkuru okupācijas spēka darbu, ne tikai eh, Irākas mm, spēku eh, noziegumus. Uh, Un mums ir arī noteiktas dienas, kā piemēram starptautiskā sieviešu diena, kas ietošas no vardarbības, un mēs uzskatām, ka šajā sakarā mēs varam pieminēt arī arī sievietes, kas ir cietušas Irākā. Visu šo universālo iemeslu dēļ uh, mēs saturamies no uh, balsošanas par šo rezolūciju un arī par Tībetu nebalsosim. Paldies! Obermajers, kā deputāts, no grup, no, ne, kas nav pievienojies grupām. Lūdzu. Paldies priekšādātā. 10. novembrī bumbu uzbrukumā pret uh, kristiešiem tika nogalināti desmit cilvēki, un dažas dienas pirms tam bija uzbrukums Katoja katedrālē. Simts personas tika saņemts kā ķīlnieki. Uh, 40 cilvēku gāja bojā. Pagājušos gados 900 tūkstoši kristieši ir atstājuši Irāku. Tā, tā ir ļoti skumja aina attiecības kristiešiem Irākā. Ne jau tikai Irākā, bet visos kopējos tuvējos austrumos. Dāmas un kungi, te nav tikai atsevišķi gadījumi. Daudz vairāk tas ir tāds globāla tendence, ka nevis kaut kur, bet īstenībā tas ir pie Eiropas robežām, arī Eģiptē un daļēji arī, diemžēl, arī Turcijā. Eiropas Savienībai ir pietiekami daudz līdzekļu, ar ko piespiest uh, nediskriminēt eh, kristiešus. Arī daļā no Kipras, tur ir turku okupētais eh, apgabals, eh, tur kristīgās baznīcas tiek pārtaisīts par mošajām, tur ir tikai viena kristiešu baznīca un tikai vienreiz gadā drīkst tur notiek kristiešu divkalpojums. Tas nav Irākā, bet uh, vidusjūrā Eiropas malā. Uh, vajadzētu uh, nemitīgu uzraudzības sistēmu visā pasaulē, un tā būtu ļoti laba šāda sistēma. Ir uh, jābūt arī konkrētām akcijām, piemēram, uh, ļoti konsekventi vajadzētu uzņemt uh, vajātos kristiešus, un to vajadzētu arī sasaistīt ar starptautisko tirzniecības nolīgumiem. Nevar būt tā, ka mēs uh, tirgojamies ar valstīm, tādām valstīm, kur tiek vajāti kristieši. Arī par bijušo ārlietu ministru Tariku Azīzu, arī kā bijušā uh, Sadam Huseina režīma valdības loceklis. Uh, Eh, kaut arī viņš tāds ir bijis, tomēr nedrīkst izvērsties šāda atriebība. Un šajā jaunajā valstī, jaunajā demokrātijā, eh, kas vismaz vēlas kļūt par šādu jaunu demokrātiju, šādu attīstību nevar akceptēt, un Eiropas Savienībām vajadzētu eh, attiecīgi rīkoties. Lielas paldies! Thank you! Paldies! Tālāk individuālie runātāji, un es pirms došu vārdu Delāngas kundzei vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Savā drošajā Eiropas Savienības telpā mēs redzam, ka cilvēki dodas uz baznīcu personisku apsvērumu dēļ, bet Irākā ir jābūt ļoti drosmīgām, lai paustu um, savu piekritību kristīgai ticībai. Kurš 5. oktobrī ir notikuši arī vēl, notikuši vēl citi uzbrukumi, kad cilvēki ir gājuši bojā, piemēram, Mauzels pilsētā, un uh, Beldrakungs jau runāja arī par, par ar par kristiešu kopienu, kas Irākā ar vien sarūk, un eh, vairāk nekā 100 tūkstoši šādu cilvēku ir bēgļi paši savā zemē. Un es domāju, ka tā ir kļuvusi par vispārēju stratēģiju um, izdzīt šos cilvēkus no Irākas, un mēs nevaram pievērst acis uz to, un Eiropas Savienībai ir jāaicina Irākas varas iestādes veikt pasākumu šo cilvēku aizsardzībai. Domāju, mēs varētu iet vēl tālāk, un kā Mauro teica, kungs teica, partnerības līgumā ar Irāku mums vajadzētu aicināt iestrādāt normas, kas varētu izveidot drošu telpu uh, kristiešu kopienai un uh, piedaloties Eiropas parlamenta delegācijā Irākā, es darīšu no savas puses visu, ko varu. Paldies! Repo kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Tā ir neciešama situācija, kā tik daudz nevainīgi cilvēki Irākā reliģijas dēļ cieš. Ir agresīvi uzbrukumi, un visur pasaulē tādi ir jānosoda. Visām reliģiskajām grupām ir tiesības praktizēt savu reliģiju, un tas ir obligāts priekšnosacījums. Nav jau tikai šāda problēma attiecībā uz kristiešiem cilvēkam ir jābūt uh, brīvam, tās ir universālas tiesības, kas ir jāaizsargā. Un uh, tā ir arī vislabākā iespēja aizkavēt konfliktus, vislabākais preventīvais līdzeklis. Eiropas parlaments ar šo rezolūciju raida zīmi, ka mēs vēlamies atbalstīt iedzīvotājus šajā valstī. Uh, Es domāju, ka mēs cīnāmies pret to ļoti izšķirīgi, lai tur būtu demokrātija un cilvēku cieņa. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kelan kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk nekā 50 kritieši ir nogalināti Irākā, un to ir izdarījuši ekstrēmistu grupējumi vienu mēnešu laikā. Un es domāju, jaunajai Irākas valdībai ir jāgarantē drošums, tiesiskums un vienlīdzīgas tiesības visām reliģiskajām kopienām, un tikai tādā veidā Bagdāda varētu iegūt uzticību ne tikai savas valsts iekšienē, bet arī attiecībās ar Eiropas Savienību. Situācija ir satraucoša daudzās tuvēju austrumu valstīs, kur tradicionālās kristiešu kopienas ir spiestas pamest šīs zemes. Es domāju, ka ir īpaši svarīgi, lai Aštons kundze regulāri runātu uh, par reliģiskās brīvības jautājumu, realizējot Eiropas Savienības ārpolitiku, un lai turpmāk mūsu nolīgumos ar trešajām valstīm būtu iekļaut klauzula par cieņu un respektu pret reliģisko brīvību. Paldies, paldies, Lakis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Nesenajos gados kristiešu kopienas ir cietušas no reliģiskās vardarbības un vajāšanas kristieši cenšas iebaidīt un viņiem nāks bēgt no Irākas. Es gribētu izteikt nosodījumu šiem par šiem ekstrēmistu uzbrukumiem un es gribētu norādīt, ka ASV invāzija ir situāciju vēl vairāk pasliktinājusi. Tādēļ arī viņiem ir jāuzņems daļai atbildība par to. Naida izpausmes un uh, nacionāla un reliģiskā segregācija ir sasniegusi tādu līmeni, ka tas uh, rada reālus draudus. Un mēs aicinām Irāku atcelt nāves sodu. Es apsveicu Irākas prezidenta lēmumu neparakstīt. Mm, lēmumu par nāves sodu izpildu, tomēr mums ir ļoti rūpīgi jāsako tam, kā parlaments rīkosies šajā situācijā. Paldies, Paselt kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, Pēc 2000 ilgas vēstures kristiešiem šodienas Irākā ir, tas ir skandāls, ka tieši pēc eh, tā saucamo rietumu iejaukšanos un demokrātiskā mūsu balstītā valdībā uh, kristiešu kopiena draud izzust. Ar to mēs nevaram samierināties. Tas vēl pārsniedz vispārīgā jautājuma robežas par reliģiju brīvību. Tas ir pamatīgs skandāls. Esmu laimīgs, ka decembrī kristīgie bīskapi no Irākas apmeklēs Strasbūru, lai mums detalizēti stāstītu par uh, kristiešu kopienas situāciju Irākā. Mums ir jābūt skaidram, ka mēs šeit nedrīkstam vienkārši šad un tā, tā drusku paskatīties uz citām valstīm. Mēs esam galvenie atbildīgie. 80% Eiropiešiem ir kristieši. Protams, ka mēs esam par reliģiju brīvību vispār kā nozīmē. Uh, Bet eh, kurš rūpēsies par šiem cilvēkiem, ja ne mēs? Cilvēki, kuri briesmīgo Sadama Huseina režīmu, eh, viņi pārdzīvo šo režīmu, bet tagad viņi tiešām ir grūtā situācijā un eh, viņiem ir eksistenciāli draudi. Tādēļ Eiropas parlamentam šeit vajadzētu uh, tiešām strādāt pie savu būtiskā jautājuma pēc cilvēktiesību. Es apelēju pie Ledijas Aštonas darī, rīkoties šādā veidā un mums sniegt regulāru informāciju par kristiešu stāvokli Irākā. Paldies! Paldies, un man ir pieteikšies vairāk runātāju brīvā mikrofona procedūrā. Vispirms Sonika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kristieši tiek nogalināti cietuši ļoti daudzās vietās pasaulē savas reliģiskās ticības dēļ - Sudānā, Indonēzijā. Un, ja viņi nekļūst par agresijas upuriem, tad viņiem nākas eh, nepārtraukti slēpties, slēpt savu reliģisko ticību. Pat tādās eh, valstīs, kur kristīgās reliģijas saknes ir daudz senākas nekā islāma reliģijas un viņu vienīgā vaina ir tā, ka viņi praktizē savu reliģisko piedarību islāmiskais fundamentālisms patreiz vēršas pret kristiešiem, un neviena kopiena nav pelnījusi tādu likteni. Nevienā valstī pret musulmaņiem neizturas tik slikti kā pret kristiešiem, kas dzīvo musulmaņu valstīs, un parlamentam būtu jāsagatavo ziņojums par kristiešu situāciju musulmaņu valstīs, un šie jautājumi būtu jārisina arī sarunās ar minētajām valstīm. Paldies! Paldies! Es domāju, ka ir um, loģiski, ka mēs aicinam atcelt nāves sodu, jo tas ir um, pilnīgi nepamatoti. Um, bet uh, cilvēki Irānā, Irākā uh, cieš no apspiestības. Vispirms tas bija Sadams Huseins, pēc tam uh, um, okupācijas vara, kur vairāk interesēja uh, varas nostiprināšana nekā demokrātija. Tālāk cilvēks apspiež, ja viņi um, kritizēja okupācijas varu, un tagad kristiešus apspiež šajā valstī. Es domāju, mums vajadzētu aicināt izbeigt šo apspiešanas praksi Irākā. To varētu saukt arī par etnisko tīrīšanu patiesībā, kas notiek Irākā, jo cilvēki tiek dzīti ārā no šīs valsts un mums ir jānodrošina, lai. Uh, cilvēku izdzīšana nenotikt arī no Eiropas Savienības. Mēs nedrīkstam sūtīt irākiešus atpakaļ uz valsti, kur viņi cietīs no apspiešanas. Šimanskī kungs lūdzu. Paldies, neapšaubāmi. Irākas valdības nolūki ir pareizi un viņi rīkojas pareizi. Tomēr mums ir jādara vairāk, lai aizsargātu kristiešu kopienu. Šeit mēs redzam diskrimināciju, cilvēki tiek nogalināti un. Uh, Mums ir, mēs redzam tikai vienu vienīgu mērķi, ka eh, šo kristiešu kopienu ir parī, paredzēts um, iznīcināt un izdīt no vietas, kur viņi ir dzīvojuši gadiem ilgi. Un Eiropas Savienībai jāsaka, jāpauž um, skaidrs viedoklis par šo jautājumu un ir nepieciešams arī runāt par tām pārmaiņām, kas notiek Irākā, jāatzīmē pozitīvais, bet uh, mēs eh, nedrīkstam to uzskatīt par draudu visām diplomātiskām aktivitātēm, un to varētu paust arī Aštons kundzei. Paldies, eh, Sulerī kundze. Merci. Paldies. Uh, Kristieši, protams, ir visvairāk vajātā grupa visā pasaulē, un dažādi ekstrēmisti vēršas pret kristiešiem, kristiešiem uzskata, ka tas ir parasts tradicionāls mērķis. Un tā tas notiek arī šajā reģionā. Šajā reģionā ir arī kristietība, un šeit ir vēsturiskas kristietības saiknes, un ir nepieciešams saglabāt šo sakaru, lai uzturētu vēsturisko līdzsvaru. Bagdādes um, katedrāls uzbrukums, tas ir kulminācijas pasākums visā vardarbības ķēdē, un mēs nevaram to mierīgi novērot. Eiropas Savienība ir, ir globāls aktieris, un mums ir, mēs esam arī tirniecības partneris daudzām reģiona valstīm, mums ir jāpauž sava, savs viedoklis, savu pozīciju par šo lietu. Šāda diskriminācija nekādā gadījumā nedrīkst paciest. Mēs gribam stiprināt demokrātiju šajā reģionā, mēs gribam aizstāvēt tādas fundamentālās tiesības, tiesības un gribam, lai arī reliģijas brīvība būtu respektēta. Paldies, Silvestris kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Šeit šajā parlamentā mums noteikti jāpauž savs viedoklis pret agresijas izpausmēm pret Irākas minoritāti. Šeit ir um, ļoti eh, gara diskriminācijas vēsture, kas jau ir iesniegusies 2000 gadu ilgā vēsturē. Es saprotu, ka mums ir jāatbalsta mērenās grupas, bet tad ir kristieši, kas ir saistīti ar kurdiem, Kurdistānu. Uh, un kas identitātes dokumentos vilto savu reliģisko piederību. Um, mums, kristiešiem, krusts ir ļoti svarīgs. Tas ir tā kā nāves simbols, bet arī vienlaicīgi brīvības simbols, jo kristiešiem, Jēzus Kristus mīra uz krustu, atbrīvojot visu no grēka. Un tāpēc mums ir jāatzīst e, šī simbola esamība un nedrīkst nogalināt cilvēkus. Tāpat vien par to, ka viņi apmeklē baznīcu. Tagad došu vārdu komisāram. Mm. Priekšsēdētājs Kons. Komisija, protams, e, arī tāpat kā parlaments ir e, sašutusi par cilvēktiesību situāciju Irākā. Ārlietu padomu pirmdien pauda uh, Uh, absolūtu nosodījumu nesenajiem teroristu uzbrukumiem, kuru mērķis bija civili iedzīvotāji, ieskaitot kristiešus un musulmaņus viņu reliģiskajās pulcēšanās vietās. Un augstā pārstāve Lēdija Aštona uzsvēra, ka jaunajai valdībai Irākā būs jāvelta liels darbs lai ņemtu vērā un aizsargātu visu irākiešu intereses neatkarīgi no viņa etniskās vai reliģiskās piederības. Savā dialogā ar Irāku Eiropas Savienība bieži ir norādījusi uz cilvēktiesību pārkāpumiem, ieskaitot ne tikai reliģijas un ticības brīvības ievērošanu, bet arī nāvsodu atcelšanu. Pirms desmit dienām Eiropas Savienība um, ļoti um, aktīvi noreaģēja uz Irākas augstāko iestāžu pieņemto lēmumu izpildīt uh, nāves sodu vairākām personām, ieskaitot Tariku Azīzu. Um, mēs aicinājām uzsākt nāvis soda meratoriju, jo cilvēku tiesībām ir svarīga un nozīmīga vieta partnerības un sadarbības līgumā, ko ceram parakstīt ar Irāku uh, vistuvākajā laikā. Kopš 2003. gada uh, mēs esam savās attiecībās ar Irāku koncentrējušies uz uh, tiesiskuma nodrošināšanu, cilvēku tiesību ievērošanu. Uh, Piemēram, būtiski līdzekļi ir tikuši piešķirt, lai nodrošinātu aizsardzību vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem Irākā. Un mūsu darbs ir noticis ļoti dažādās jomās, gan izplatot informāciju, gan arī atjaunojot skolas. Uh, teritorijās, kur ir ievērojama kristiešu kopiena. Eiropas Savienības atbalsts nevar tikt piešķirts šaurām konkrētām etniskām grupām, bet Mēs tajā pat laikā saprotam izaicinājumus, kas patreiz izvirzās Irākas valdībai. Nav viegli iznīdēt ekstrēmistus, kuri realizē barbariskus uzbrukumus drošība, attīstība, cilvēktiesība, aizsardzība, šie jautājumi ir savstarpēji cieši saistīti, un Eiropas Savienība ir gatava turpināt palīdzēt Irākas varas iestādēm, lai nodrošinātu progresu visās trijās jomās, jo Irākas tauta to ir pelnījusi. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Es esmu saņēmusi septiņas rezolūcijas projekts, debatas ir slēgtas, un balsošana notiks pēc debatēm. Tagad pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir par Tibetu.